Prie, eh, komiteju priekšsēžu priekšsēdz paziņoja, ka eh, nav izteikts neviens eh, iebildums komiteju priekšsēžu konferencē atbilstīgi uz divām jūri komitejas rekomendācijām neiebilst deleģētajam aktam. Ja līdz 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai, atbild, mm, vai atbilstīgi noteiktam deputātam skaitam neizsaka iebildes, tad apstiprinām um, šo rekomendāciju. Pētajā gadījumā tad būs uh, balsojums. Šīs rekomendācijas ir pieejamas plenārsēdes mājas lapā.